Eh, buenos días, colegas. Abrimos la sesión. Labrīt, kolēģi. Sāksim. Pirmais darba kārtība punkts ir komisijas paziņojums par nacionālo mehānismu ievērošanu no darba samaksas un pensiju ziņā. Kopā ar mums ir šodien eh, komisārs, eh, kuram mēs dosim eh, vārdu bez kavēšanās un sveicam jūs mūsu debatēs un parlamentā. Jums tiek dots vārds, lai prezentētu komisijas paziņojumu šajā sakarā. Gracias, senor prezidente, honorable members. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Paldies par šo iespēju uh, kliedēt uh, atsevišķus mītus uh, saistībā ar īrijas programmu. Uh, sociāldemokrātu programma ir saistīta ar deputātu bažām par to, ka tas, kas ir rakstīts izpratnes eh, memorandā saistībā ar īriju, ir juridiskā konfliktā ar 153. pantu 5. punktu Lisabonas līgumā. Šis paragrāfs izslēdz atsevišķs iespējas sniegt maksājumus sociālās politikas jomā. Tomēr ekonomiskā pielāgošana uh, šeit īrijas gadījumā nav sociālās politikas programma, un tā netiek pieņemta 153. panta gaismā. Tā ir finansiālās palīdzības programma, kas ir izveidota kopā ar īrijas valdību, lai restaurētu e, uzticību un arī lai mīkstinātu negatīvos, negatīvo ietekmi, kas izriet no finansiālām problēmām. Un tāpēc šeit pamats ir 122. pants, otrais punkts Un šajā 122. pantā ir atļauta Eiropas Savienības palīdzība gadījumā, ja dalībvalstis ir nopietni apdraudēta ar nopietnām grūtībām, ja ir kaut kas noticis, kas ir ārpus valsts kontrols. Izpratnes monoronda ir arī konstatēti atsevišķi noteikumi, piemēram, arī indikātori, kādā veidā īrijas veiksmē tiks izmērīt, izvērtēta šajā programmā, un dalībvalsts pilnīgā, pilnībā apzinās visus šīs nosacījumus un e, ir uzņēmusies arī savas saistības. Valsts ir tās uzņēmusies. Šajā gadījumā šeit nav Eiropas Savienības rīcība attiecīgā jomā. Īstenībā ir tā, ka ļoti daudzi nosnīm, piemēram, minimālās algas samazinājums. Tas viss jau bija ietverts īrijas valdības nacionālajā atvesļošanas plānā, kas tika publicēts 24. novembrī 2010. gadā, pirms programma tika uzsākta. Šo nosacījumu mērķis ir saistīts ar darba tirgus politikām. Šeit mērķis ir radīt darba vietas un arī izvairīties no ilgtermiņa bezdarba īrijā un arī tīpaši īpašās grupās. Un arī minimālās algas samazinājums ir daļa no paketes, un tas viss ir kopā jāskata ar aktivizācijas politikām un arī ar centieniem uzlabot uh, pabalstu sistēmu. E, šeit strādājot ar minimālo algu, piemēram, Eirozonā, Īrijā, šeit ir otrais lielākais rādītājs šeit ir vērts norādīt, ka šeit minimālā alga arī tika pielāgota atalgota un attiecīgi kritās par 3% 2008. gadā reālā izteiksme un tālāk bija 0,3% pacēlums nākamā gada. Un e, lielākā daļa tomēr pasākumu realizējās kā darba vietu samaksa. Šeit atbalsta mērķis ir atstatīt status quo, kas bija uz 1. janvāra 2007. gadā pirms krīzes. Vēl otrs jautājums ir attiecīgi kolektīvā līgumslēgšana, atsevišķo sektoru darbība. Tiek veikts pārskats, kur mērķis ir konstatēt, cik korekti ir piedāvātie nodarbinātības nosacījumi, ko piedāvā darba devēja darba ņēvēja dažādās nozarēs. Es gribētu atzīmēt, ka īrijā pastāv arī ļoti ilga e, trīspusējo konsultāciju pieredze ka ir bijušas dažādas vienošanās starp valdību un sociāliem partneriem jau 80. gados, un šīs sarunas un šīs vienošanās ir arī bijušas īrijas panākumu pamatā. Pārskats dod iespēju arī sociāliem partneriem izteikt savas domas par politiku, un mēs to atbalstam. Esmu pilnībā pārliecināts, ka šo pārskatu īrijas valdība veiks tādā veidā, ka tiks pilnībā atzīts sociālā uh, dialoga ieguldījums, visu sociālo partneru lomu, kā arī būs ievērīt kopienas likumu. Visbeidzot, izpratnes memoranda nosacījuma attiecībā uz struktūrālām reformām neatiec tikai uz darba tirgu. Šeit ir runa arī par svarīgiem pasākumiem saistībā ar eh, citiem produktu tirgiem, arī pārmērīgi regulētām profesijām un tā tālāk. Šeit ir ietvert arī reakcija no patērētāju puses un arī atbalsts pirktspējai. Paldies! Paldies, komisāri, un tagad eh, pāriesim pie runātājiem, kuris teiksies eh, parlamenta grupu vārdā. Pirmkārt, eh, tautas partijas vārdā, kolēģis Gejs Mičels uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Vakar īrijā tika balsots par jaunu valdību, kas eh, varētu veicināt atlapšanu. Viena no aktuālajām jaunās valdības programmā iekļautajām lietām ir eh, Starptautiskā valūtas fonda atbalsta programma īrijai. Šobrīd daudz baidās, ka pagājušās valdības eh, pieņemtie noteikumi attiecībā uz eh, SVF atbalstu ir pārāk stingri un rada pārmērīgu slogu īrijas iedzīvotājiem, liekot viņiem maksāt par banku pieļautajām kļūdām. Mums vajadzētu ievērot, ka jaunā valdība ir piekritusi atkāpties no samazinājumiem minimālajā algā, bet atlapšana nevar notikt nemaksājot. Īrijai bija līdzīga situācija 80. gados. Startautiskā valūtas fonda stingrie nosacījumi ir lielā mērā nepieciešami, ja mēs vēlamies atjaunot eh, valsts finanšu stāvokli. Ir eh, jānozaģē daži koki, lai būtu iespējama jauna izaugsme. Es eh, Uzskatu, ka uh, samazinājumi, ko uzskaitīja komisārs Rēns, ir nepieciešami cik drīz vien iespējams. Komisārs uzsvēra, ka konkurētspējas izaugsmi un uh, valsts finanšu stāvoklī ir jāatveseļo, un es tam tikai piekrītu. Mēs nevaram nest to nastu, kas no mums tiek prasīta. Īrijas iedzīvotāji jau ir uzņēmušies atbildību par šo jautājumu. Patiesībā viņi ir uzņēmušies arī svešu atbildību, jo viņiem netika piedāvātas nekādas alternatīvas. Viņi ir uzņēmušies atbildību arī Eiropas un Eirozonas vārdā. Mums nav vajadzīgs tas uh, pēdējais vārds, kas lūzīs. Lūdzu, eh, Ļaujiet mums darīt savu darbu, bet negaidiet, ka īrijas iedzīvotāji nesīs tādu slogu, ko viņi nav spējīgi panest. Tāpēc es lūdzu paturēt komisāru to prātā turpmāko nedēļu kontekstā. Mm, Mičelkungs, paldies, un tālāk eh, sociāla demokrāta grupas vārdā uz vienu minūti izteiksies eh, Stefens Jūks. Much, Paldies, priekšsēdētāji! šim memoran, šis memorands pieprasa 1 eiro stundā samazinājumu minimālajai algai īrijā, un uh, tas uh, ir pretrunā ar kolektīvajiem samaksas līgumiem, kas aizsargā maz apmaksātos. Es neuzskatu, ka šādi pasākumi var būt attaisnojami, jo komisija ir jāveicina sociālais dialogs Un uh, ir arī nepieciešams uh, respekts pret sociālo partneru autonomiju. Uh, vi, 1.5.3 pants izslēdz uh, Eiropas Savienības pasākums. Uh, Komisāra kungs nevar tā vienkārši jaukt vietām uh, pantu hierarhiju. Memorandā ir paredzēti uh, sociālo pabalstu samazinājumi, valsts iestāžu darba vietu skaita samazinājums, pensiju samazinājums. Kā šīs prasības var attaisnot, atsaucoties uz nolīgumu, kas pieprasa Eiropas Savienībai iznīcināt nevienlīdzību, veicināt nodarbinātību, adekvātu sociālo aizsardzību un cīnīties pret sociālo izolētību? Vienīgā godīgā atbilde ir tāda, ka šīs lietas nav savstarpēji savietojamas. Un eh, nav pieļaujams, ka šādi pasākumi kļūst par vispārīgiem noteikumiem. Iedzīvotāji nepacietīs šos tautī, taupības pasākumus, viņi neatbalstīs sociālo politiku ar zemām algām, eh, niecīgu aizsardzību, sociālos standartus un eh, lielākus pensionēšanās vecumus ja mēs vēlamies samierināties ar anti-eiropeismu, tad turpiniet, komisāri. Ja jūs to nevēlaties, tad apturiet šīs muļķības jau tagad. Fjūgza kungs, paldies. Liberāļu vārdā uz divām minūtēm izteiksies Mariana Hārkina. You, Mr. Mr. Paldies, priekšsēdētāji komisārkungs. Jūs mums stāstat, ka izpratnes. Uh, Memorands tiek rakstīts saskaņā ar 122. pantu, bet kas tad notiek, ja viens pants ir pilnīgā pretrunā ar citiem pantiem? Jūs, kungs, jau ir uzdevis jautājumu, kādā veidā mēs lemsim par šo hierarhisko atkarību. Šeit ir pretruna ar 153. pantu un arī 109. pantu, jo šeit ir runa par sociālo klauzulu, par to mēs runājam ļoti bieži saistībā ar īriju. Tad, kad mēs īstenojamu politikas, tad Eiropas Savienība ir jādara viss, eh, lai tiktu veicināta cīņa pret sociālu atstumtību un darbvietu radīšanu. Un kā ir ar 28. pantu pamatiesību karta, harta, kur eh, strādniekiem tiek dot tiesības runāt un slēgt kolektīvos lēmumus, arī eh, doties, teiksim, streikos vai kādu citu kolektīvo akciju veikt vajadzības gadījumā? Uh, Par to domā daudz īrie. Kādā veidā mēs tiksim galā ar šo pretrunu ar dažādiem pantiem līguma tekstā? Un vēl viens jautājums. Jūs sakat, ka izpratnes memorands ir īrijas valdības prerogatīva un ka Eiropas komisija tikai piekrit un pieņem to. Bet eh, tagad iedomāsimies, ka jums ir vajadzīgās pilnvars, tad kāpēc nebija nekādi centieni samazināt banku prēmijas, banku bonusus? Kāpēc? kāpēc eh, nekas netika darīts, lai samazinātu šos pielikumus pie algas. Tad, kad mēs runājam par minimālo algu, tas ir ļoti svarīgi. Es pilnīgi piekrītu Hjūza kungam. Šeit mums tiek izraisīts antieiropeisks sentiments. Mūsu pilsoņi redz, kas notiek, viņi konstatē to, kā strādā komisija šajā procesā. Un tie, kas slēdz kolektīvos līgumus, kas saņem minimālo algu, tie cieši visvairāk no šiem taupības plāniem. Un tagad svarīgākais jautājums, kas tad lem par to, vai tā būs kopiena tiesa, vai arī kas cits, kas tā ir, vai institūcija, kas uh, redz šo pretrunu starp pantiem, tad, kad komisija tīšām saved konfliktā dažādas pantus. Paldies, Sārkins kundze, paldies, un no zaļajiem uz pusotru minūtīs Kornelisen kundzei. Es saprotu, kāpēc komisija tik steidzīgi cenšas risināt par ekonomis ekonomisko krīzi un arī augstos valsts parādu, jo te ir eiro stabilitātes drauds. Es saprotu, ka ir attiecīgie nosacījumi, kas tiek izvirzīti valstīm, ja tās grib izmantot Eiropas finansiālā stabilitātes mehānismu. Tomēr man šķiet, ka komisija šeit ir diezgan selektīva izvēloties pēc saviem ieskatiem attiecīgos pasākums, kā risināt krīzi Un gandrīz ik viens pasākums šķiet tagad ir legāls, kad mēs runājam par fiskālo konsolidāciju. Arī īrija, runājot par šo glābšanas paketi, minimālā alga, pensijas ir pirmie mainīgie lielumi, kas ir jākoriģē, neraugoties uz to, ka šie eh, ir visjūtīgākie elementi. Visbeidzot, eh, tad komisija slēpjas aiz Eiropas Savienības eh, kompetences vārdiem it kā šie pasākumi varētu uzlabot valsts fiskālo situāciju. Jebkurā gadījumā ne tikai ieņēmumi, bet arī izdevumi ir daļa no šī līdzsvaru gūšanas. Es saprotu, ka <clears throat> šai krīzē nepieciešama ārkārtēji instrumenti, bet kāpēc komisija tik ļoti steidzas koriģēt minimālo algu? Mums tikmēr vajadzēja diezgan ilgi gaidīt, kamēr iedarbosies pasākumi, kas ir vērts pret banku sektoru. Tad rodas tādas bažas, ka komisija brīvi interpretē savus pienākumus, ka šeit pat parādās labējā spārna ideoloģija. Tas viss inspirē eiroskeptisku attieksmi un šķiet, ka tikai krīzes laikā Eiropas Savienība pieņem stingrus lēmumus nodarbinātības politikas joma attiecīgi samazinot uh, Eh, algas, un mēs varam atgūt uzticību Eiropas Savienībai, ja Eiropas komisija noteiks minimālo sociālo standarts, eh, lai būtu sociālās garantijas, kas pasargātu no visiem šiem samazinājumiem attiecībā uz cilvēkiem. Jā, mēs gribam, lai būtu pārvaldība, mēs gribam, lai tā pārvaldība būtu līdzsvarota, lai būtu no vienas puses gan fiskālā ilgspēja un no otras puses arī sociālās garantijas. Ja tas tā nebūs, tad paši neaizsargātākie <clears throat> maksās cenu par eh, šo katastrofu, par ko viņi nemaz nav atbildīgi. Paldies. Tālāk goja grupas vārdā vārds uz pusotru minūti eh, kolēģim Tomasam Hendlam. Priekšsādātāji dāmas un kungi, glābšanas vairumam vajadz, vairogam vajadzētu sargāt dalību valstis no maksātnespējas, bet, eh, ja jautājums par to, vai cilvēkus vajadzētu apgrūtināt ar smagām glābšanas eh, problēmām, padara šo lietu šaubīgu. Komisārs iejaucas dalību valstu algu problēmā. Komisāra kungs, tas ir absurdi un eh, acīs sarieši sasars dzirdot šos eh, formālos argumentus, kas galīgi nav sociāli politiski. Šī nostāja nav akceptējama. Algu politika nav Eiropas Savienības jautājums. Šī politika, komisāra kungs, uh, ir pretrunā ar Eiropas Savienības koncepciju. Eiropas Savienība nekad nav uh, domāta, lai samazinātu konkurētspēju algu jomā un nodarbotos ar sociālo dempingu. Teikt, ka algas jāsamazina, tas nozīmētu, ka algām ir jā, jādarbojas pret uh, tirgus noteikumiem. Uh, Un cilvēki, kas kaut ko tādu var formulēt, neko nesaprot no kolektīvo līgumu sistēmas, no koplīguma sistēmas. Viņi iejaucas valstu autonomijā un apdraud sociālo partneru un sociālo, sociālos partnerus un sociālo dialogu, novedot tos līdz absurdam. Auton, es, es uzskatu, ka ir jāparūpējas par autonomo koplīgumu politiku, jāsargā sociālais dialogs un ir eh, jānovērš turpmāka sociālās apdrošināšanas sagrāve. Mums ir jāpieliek punkts neproduktīvai taupības politikai un sankcijām. Hendla kungs, paldies. E, e, grupas vārdā Klārka kungs uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji šis jautājums pārsniedz īrijas kontekstu. Pirms dažiem mēnešiem es teicu jau šeit, šeit ka pensijas ir dalību valstu kompetencē, un šeit jūs atkal runājat par koordināciju, pensionēšanās mehānismiem. Pensijas vienmēr ir saistītas ar algām. Vai šeit nav vērojams mēģinājums saskaņot un harmonizēt algas? Es ceru, ka nē, jo līgumā arī ir teikts, ka algas ir dalību valstu ekskluzīvā kompetencē. Protams, jauki teikt, ka visiem jābūt eh, līdzvērtīgi apmaksātiem, bet vai tiešām darbiniekiem visā Eiropas Savienībā par vienu un to pašu darbu ir jāsaņem tā pati alga? Uh, Piemēram, klimats, eh, lai uh, apsildītu ēkas, eh, ziemeļa apgabalos vajag vairāk naudas nekā dienvidu apgabalos. Tāpat ir vajadzīgas siltās drēbes, līdz ar to vieniem paliek vairāk brīvo līdzekļu, citiem mazāk. Protams, ka algas nevar būt vienādas. Komisijas mērķi izveidot plānus palīdzēt dalību valstīm, izstrādāt Eiropas Savienības minimālo algu politiku un izveidot pensionēšanās mehānismu ir pretrunā ar līgumiem. Saskaņota algu un pensiju politika tas nav tikai mm, utopiski, tas ir nelegāli. Atstājiet eh, šīs jomas ievēlēto valdību kompetencē, manā Vestminsteras un īrijas valdības kompetencē. Klārka kungs, paldies, un šo runātāju kārtu uh, beigsim ar eh, Mārtiņa kunga uzstāšanos uz divām minūtēm pie grupām nepiedarošo vārdā. Īrija ir traģiska mācību stunda. Pirm, pir, sākotnēji tā tika pieminota kā pāraugs jaunajām Eiropas Savienības valstīm. Kaut arī tobrīd sākumā tika pieļautas ārkārtīgi kļūdainas politikas. Uh, Bankām bija dota pārāk liela patstāvība, netika uzraudzīts, kas notiek nekustamo īpašumu jomā, tāpat arī netika nekas darīts pret dempingu konkurencē. Un, eh, ja ko tobrīd eh, proeiropeiskie spēki darīja, tie nedarīja neko, un tagad tas viss ir sabrucis. Tagad šis, no šī izauguma ir sanācis tas, ko jau daudz ir prognozējuši, un mēs atkal esam nonākuši pie situācijas, kad antieiropeiskas e, noskaņas sekmē ne, ne, nepareiz un nesekmīga politika. Ja jūs, e, komisāra kungs, sakāt, ka dalību valstīm pašām ir jāpilda savi pienākumi, tad uh, Tas neatbilst eh, tam, ko mēs pieredzējām īrijā. Ja mēs teiktu, ka žēl, ka Lisabonas līgums eh, netika otrais eh, norād, noraidīts, tad eh, te mēs nonākam pie konstrukcijas, kad priekšgalā ir eh, braucējs ar poršē un aizmugurē ir braucējs ar divritēnu un beigu beigās sabrūk visa Eiropas konstrukcija. Mums ir jābūt skaidriem sliekšņiem, kas būs skaidri un noderīgi visiem. Mums ir jābūt mehānismiem, kas palīdzēs virzīties uz priekšu. mierīga funkcionēšana e, apvienotā Eiropā, nu tas tā vienkārši nedarbosies. Paldies, kolēģi, un tagad pāriem pie runātājiem, kas izteiksies individuāli, un pirmais ir Filips Bulāns. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Atceroties e, e, krīzi un nekustamo īpašumu krīzi, ir, ir, īrijas valstī nācās palīdzēt bankām un iedzīvotājiem It īpaši tas skāra e, sociālās nodrošināšanas sistēmu, un e, summa var rēķināt aptuveni 32% no IKP 2010. gadā. Un, ja mēs varam šeit izmantot Eiropas stabilitātes fondu, tad ir jādomā par fiskāliem jautājumiem, lai gan šis jautājums vairāk ietilp subsidiaritātes jomām. Kā ārsts vēlas teikt, ka druģa gadījumā nav nekādas jēgas eh, parakstīt eh, antibiotikas eh, nemeklējot vai predruģa līdzekļus nemeklējot iemeslu. Ir jādomā par valsts finansu atveseļošanu, lai varētu tikt galā ar pārliecīgiem deficītu. Taupības plānam par 10% vajadzētu uzlabot IKP tuvāko desmit gadu laikā. Un Tāpat kā banka izlīdz savam klietam, tāpat arī Eiropas Savienība var palīdzēt īrijai. Un ir jādomā par eh, algu pieaugumu un par citiem jautājumiem, bet tikai respektējot subsidiartātes principu Eiropas Savienības sadarbībā ar SVF var nodrošināt to, ka nedrīkst atbrīvoties no fiskāliem pasākumiem un ir, ja, ir jādomā, kā šo eh, attiecīgos pasākumus piemērot. Eh, tās nav atvērtās durvis Eiropas Savienībai, kas dautu, teiksim, uzspiest eh, bīstami minimālās, minimālo algu līmeni, apdraudot stabilitātes līmeni. Gan īrijai, gan citām valstīm ir jādomā par pasākumiem, bet ne par jebkādu cenu Eh, tādā veidā nenostādot eh, nedrošā pozīcijā savus pilsoņus. Paldies, Bulāna kungs! Vēlos sacīt jums, ka izmantot iespēju, ka ja jūs runājat tik ātri, tad tūkiem ir grūti jums sekot. Tā kā esmu atbildīgs par uh, daudzvalodību jautājumiem, gribu atgādināt, ka parlamenta prezidijā mēs uh, Eh, skatām sistēmu atšķirīgu no tās, kas ir šobrīd pašreizajā sistēmā. Eh, Tūki ziņo sapulces priekšsēdētājiem, ka viņi nespēja izsekot ritmam un priekšsēdētājiem jums ir grūti pārsau, pārtraukt. Bet sistēmu, ko mēs pētam šobrīd, lai ik viens savā deputāta vietā būtu jums, eh, ikvienam būtu signāls, lai priekšsēdētājiem nav jūs jāpārtrauc, lai jūs uzreiz redzētu, ka tulki nespēj sekot jūsu eh, ritmam. Izmantoju iespēju darīt jums to zināmu, jo man kā priekšsēdētājiem ir grūti pārtraukt runātāju un teikt, teikt jums, lai runājat lēnāk, bet tagad es dodu vārdu Bronsijas Derosam uz pusotru minūti. Uh, thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Sapratnes memorands attiecībā uz darba tirgus jautājumiem pavisam noteikti ir balstīts uz vienkāršu ekonomisku teoriju, ka zemākas algas uh, optimizēs tirgu un pārtrauks bezdarbu. Uh, Tas ir pilnīgas muļķības, to neapstiprina praktiskā pieredze, un es vēlos pievērst eh, komisijas uzmanību eh, darba spēka efektivitātes pārskatam, kas tika nesen eh, laists klajā, un tur tika norādīts, ka uzņēmumi atbalsta saprātīgas algas, jo tās demoralizē mazāk. Es aicinu komisiju ievērot Eiropas Savienības tiesību aktus un neiejaukties darba tirgus jautājumos īrijā. Kā jau jūs teicāt, mums ir ilgas eh, sociālo partnerības līguma tradīcijas īrijā, un to pamatā ir fakts, ka īrijā nav bijusi vardarbība, tāpēc ka sociālie partneri un valdība ir vienojušies regulēt darba tirgu un regulēt apstākļus, lai mēs varētu nodrošināt izkļūšanu no pašreizējās krīzes. Šī tradīcija, kā jau teikts, ir nodrošinājusi progresu īrijā. Programma neveic to, kas te bija jāveic. Tā nepalīdz īrijas ekonomikai augt. Īrijas ekonomika sarūk. Un eh, šo programmu vajadzētu pārskatīt. Es tāpēc ierosinu, ka darba tirgus jautājumi no tās ir jāizslēdz. Kā jau norādīts, īrijas valdība, kurā piedalās arī mana partija, jau ir teikusi, ka tā mm, atsauks šos minimālo algu noteikumus, kā jau tika paziņots programmā, bet eh, šeit jūs mēģinat iejaukties uh, Nodarbinātības likumā īrijā, kas jau ir bijis spēkā 50 gadus, un tajā nedrīkst iejaukties, kā jūs to vēlaties, jo pašreizējā valdība ir apņēmusies, ka sociālā partnerība ieņems savu tradicionālo lomu, lai nodrošinātu mieru un progresu. Noslēgumā. My time, time is up. Thank you very much. Jā, šķiet, mans laiks ir beidzies. Paldies! Un tālāk uz pusotru minūti izteiksies Ilda Fideireido. Paldies, priekšsēdētāji! Ir ļoti e, bīstams tendences, kādas mēs vērojam e, Eiropas Savienībā, jo krīzes gadījumā tiek izdarīts spiediens uz dalību valstīm, tiek palielināta strādājošo eksploatācija, lai varētu katru reizi garantēt lielāku peļņu finanšu un ekonomiskajām grupām, tādā veidā parādot kapitālisma nežēlīgo seju. Un noteikti tie kriteriji nav pietiekami ar konkurētspējas paktu, ar mēģinājumiem ierobežot algu pieaugumu un pensiju pieaugumu eh, tie nav pietiekami pasākumi. Tas, kas notiek tādās valstīs šobrīd, kā Grieķijā, Portugālē un Īrijā, ir ārkārtīgi nopietni un smagi pensiju iesaldēšana, algu samazināšana, ieskaitot pat vismazāko pensiju iesaldēšana nabadzības sliekšņa līmenī. Portugālē tika samazināta minimālā alga, kas paredzēta šim gadam, jo tika, uzskatīja, tika uzskatīts, ka 500 eiro mēnesī ir par daudz un tiks tā tik samazināta par 15 eiro, apzinoties to, ka pat, eh, ka Portugāles strādnieces 13% eh, nesaņem pat šādu summu. Eh, tā skaitā arī daudz strādnieki to nesaņem. Šī eksploatācija tiek institucionalizēta, un tā saucamie taupības pasākumi, ko piemēro komisija un. Mm, uh, Eiropas Savienība vedina uz dabadzības palielināšanu, uz spekulācijas pieaugumu, uz nodokļu paradīzēm, tāpēc mēs gribam, fiskālajiem paradīzēm, tāpēc mēs gribam izteikt savu solidaritāti ar jaunajiem strādājošajiem, kuri jau 12. Eh, martā sāks savas manifestācijas un 19. martā notiks liela manifestācija Lisabonā cīnoties pret šīm antisociālajām uh, politikām. Um, Hans Pēters Mārtiņš grib uzdot jums jautājumu, Figueredo kungu, vai jūs pieņemat viņa jautājumu? Ja jūs to pieņemat, tad Mārtiņ kungs lūdzu. Man ir jautājums. Vai jūs varētu mums šeit pastāstīt, kā ir mainījusies noskaņojuma attiecībā uz Eiropas Savienību Portugālē? pret dalību Eiropas Savienībā un arī kopējais noskaņojums, jo Polija, tāpat kā īrija, piedzīvoja lielu eiforiju 70. gados attiecībā uz iespējamo iestāju Eiropas Savienībā, un arī tur tika pieredzēts līdzīgs nekustamo īpašumu burbulis kā īrijā. Tiene usted 30 segundos. Pusminūte, lai atbildētu Martinu kungam. Paldies. Jautājums ir interesants šajā izpratnē. Eiropas Savienības politika veido lielu protestu arī Portugālē, un tāpēc tu, šajā nedēļas nogalē jaunieši un skolotāji izies ielās, lai manifestētu pret šo politiku. Un runājot par eh, Portugāles arotbiedrību, arī tā noturēs lielu manifestāciju Lisabonā pret šīm antisociālajām politikām. Pilnīgi dabiski, ka tas atsauksies uz Portugāles pilsoņu rīcību, jo Portugāla jau ir recesijas apstākļos un strādājošiem pilsoņi dzīvo aizvien sliktāk, nevienlīdzības aizvien pieaug un nabadzība kļūst aizvien izteiktāka. Eiropas komisija un Ilda jau jūs esat izsmēlus savu laiku un tagad uz vienu minūti Marīta Uvskoga. Eh, tak, herr talman. Eh, Komisjonen har. Paldies, priekš. Paldies, priekšsēdētāji komisija ir norādījusi kā nosakot noteikumus, lai varētu samazināt koplīgumus un algas, eh, tiek pasliktināta sociālo partneru pozīcija. Bet tas ir frontāls uzbrukums gan sociālajiem partneriem, gan e, koplīgumu hartai kopumā un sociālo tiesību hartai kopumā. Mēs nevaram to uzskatīt kā izolētu fenomenu, kas skar tikai īriju, bet gan kā parādību, kas notiek dažādās valstīs. Uh, jo tas, tas skar ne tikai koplīgumus. Komisijai ir jāpārskata visa harta un jāparedz jauni noteikumi, jo dalībvalsti, sociālie partneri, lai viņi varētu redzēt, ka tiek uzspiests diktāts no augšas un šī e, e, tendence atkārtojas. Mēs katru reizi aizvien vairāk attālināmies no demokrātiskās leģitimitātes, ko mēs uzskatām, ka tāda ir un ko mēs tik bieži atkārtojam šeit. Šeit parlamentā jau ir tādi, kuri e, sākuši mēģinājumu zajot šajos tumšajos ūdeņos. Paldies, Marita. Nākošais runātājs uz vienu minūti ir Kornelis de Jongs. Er- Paldies. Nīderlandē ir tikai ļoti neliels cilvēku skaits, kas tiešām tic, ka mēs šeit Briselē runājam par patiesām algām un tā tālāk. Mēs šeit runājam par dažādiem priekšlikumiem no padomas un tā tālāk. Eh, ir runa par eh, algu indeksēšanu, par algu palielināšanu, saistām palielinājumu ar produktivitātes pieaugumu bet no otras puses mēs dzirdam arī ļoti mulsinošu klusumu, tad, kad mēs nonākam līdz sarunām par Eiropas Savienības minimālo algu. Mēs gribam, lai cilvēkiem maksā e, pienācīgi, lai būtu cienīga alga Man ļoti uztrauc parasto cilvēku liktenis, arī Eiropas Savienības tēls. Šķiet, ka ir interesi tikai runāt par spekulantiem, par finanšu kopienas pārstāvjiem. Varbūt komisija varētu nedaudz uh, pamainīt šo virzienu. Varbūt tiešām jūs varētu mainīt savu tēlu, lai viss ticētu, ka jūs tiešām rūpēties par pasiem cilvēkiem. Ora, la kolega. Paldies. Nākošais runātājs Silvana Rapti. Kirie proedre. Kirie. Paldies priekšsēdētājiem. Komisārkungs, jūs devāt mums tādu kā recepti. Šajā receptē bija divas instrukcijas. Vispirms mums vajadzētu tikt vaļā no koplīgumiem, un tad vēl jūs teicāt, ka mums vajadzētu samazināt minimālās algas. Šīs recepts, kurus jūs mums izrakstāt. Atrasējiet to pilnīgi visiem pacientiem, arī Grieķijai. Nesen jūs apmeklējāt kādu pasākumu, ko organizēja sociālisti. Jūs saprotat, kas tur notiek, jūs jau turējāt rokus pulsa, vai jūs nedomājat tagad eh, par šo jūsu doto recepti, vai tad tā darbojas Grieķijā? Esmu Grieķijas pilsone, es esmu sociālistu partijas locekli, un mēs darām pilnīgi visu, lai izvilktu ārā Grieķiju no šī purva, kur labējās partijas mūs ir iegrūdušas. Arī mums ir jāiet uz kompromisiem, mums ir jārisina kūtlīgam jautājums. Bet neraugoties uz visu šo radikālo, mēs neredzam nekādu rezultātu. Jūs sakat, ka jūs strādājat Eiropas pilsoņu, Eiropas patērētāju vārdā. Bet ja patērētājs saņem samazinātu algu, tad viņš nevarēs neko nopirkt, nekas netiks tērēts, un tad mēs nevarēsim iziet ārā no krīzes. Jūs zinat, ka tas ir aburtais loks. Kāpēc jūs izrakstat šo medicīnisko recepti, kas nemaz nevienam neko nepalīdz, kas tikai mazina cieņu? Mēs nonākam pie mazāk cienīgiem darbiem. Nedomājiet tikai par ekonomiskiem rādītājiem, domājiet vairāk par sociālo aspektu. Raptīkundze, jūs jau krietni pārsniedzāt sev atvēlēto laiku. Nākošais runātais Jūta Steinbruka uz vienu minūti. Dank, Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Reizēm man rodas sajūta, ka vajadzētu visus šos pasākumus likt komisijai pašai, izmēģināt, lai viņi saprastu, kādas sekas tā rada Eiropā. Man ir radies iespējas, ka komisija sēž ziloņkaula turnī un cilvēki darba ņēmēji pensionāri Eiropā maksā šos uh, rēķinus par kļūdām un uh, uz viņu pleciem gulstās pienākumi un uh, noteikumi Pagājušo gadu es saņēmu atbal, atbildi no komisijas uz manu atbil, at, jautājumu, un man radās uh, iespējas, ka um, algas tomēr ir dalību valstu kompetencē. Pārlasiet uzmanīgi šīs atbildes. Uh, Un eh, jautājums ir par to, vai mēs drīkstam darba ņēmējiem tādas atbildes sniegt, jo tas maina viņu noskaņojumu, tas maina kopējo virzienu, vai mēs drīkstam tādu noskaņojumu radīt Eiropā. Tas pavisam noteikti nav ceļš ārā no krīzes, un mēs zinām, ka tie, kas krīzi ir izraisījuši, tiem arī krīze ir jāapmaksā. Mm, paldies, Jūtā. Nākošais runātājs uz vienu minūti. Blinkevičūtes kundzei. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Iš... Paldies, priekšsēdētāji. Šajā ekonomiskajā krīze valstīm ir jāpilda savi pienākumi, tomēr iespējas ir dažādas. Arī pārvarēt krīzi mēs varam tikai saskaņā ar mūsu iespējām. Mums ir jālīdzsvaro budžeti, mums ir jāpārvar problēmas, bet vai tas tiešām mums ir jādara uz vis uh, vājāko cilvēku, vistrūcīgāko cilvēku rēķina? Vai komisijai ir tiesības likt valdībām samazināt pensijas, uh, pabalstus un algas? Jūs runājāt par izpratnes memorandu uh, ar īri, bet jūs parakstījāt šādu pašu memorandu ar Latviju. Jūs piespiedāt uh, samazināt jau tā zemās pensijas Latvijas valdībai. Mm, uh, Latvija to jau ir izdarījusi, tomēr Latvijas konstitucionālā tiesa ir paziņojums, ka tas ir pretrunā ar konstitūciju, un tāpēc Latvijā nācās atjaunot pensiju līmeni tad pirms līdzīgu memorandu parakstīšanas ir ļoti svarīgi izvērtēt visus tiesiskos aspektus, arī sociālās konsekvences. Paldies! Paldies, kolēģi, un beidzam šo runātāju kārtu ar eh, Evelīnas Regners vienas minūtes uzstāšanos. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt, komisār Hān. Ar šiem priekšlikumiem, kas šobrīd ir izklāstīti, uh, tiem, kam jau tāpat klājas grūti, tiek uzlikta smaga plecu soma un teikts, jums ir jāskrien ātrāk. Pašreizējie noteikumi attiecībā uz algām ir negodīgi. Tas ir izvairīšanās manevrs no sankciju uzlikšanas finanšu spekulācijām. Un uh, tas nekādā veidā neveidos nepieciešamo mikroekonomisko koordināciju. Parlamentā tika runāts par finanšu transakciju nodokli, uh, un uh, Es arī gribētu runāt par uh, sociālo tirgus ekonomiku, kas jau tika pieminēta Lisabonas līgumā. Es to iedomājos pavisam citādāku. Ne tā, ka uh, algu sistēmu vajadzētu uh, centralizēt. Centralizēta algu politika ir pretrunā ar uh, ekonomiskajiem apstākļiem. Uh, palielinās plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem, un šī plaisa ir jāsamazina. Un eh, te es varētu piekrist kolēģis eh, Jutas Steinbrukas teiktajam, mums eh, vajadzētu saukt pie atbildības tos, kas ir krīzi izraisījuši. Paldies, kolēģi, un mēs pārējām pie brīvā mikrofona, kur ir pieteikušies seši kolēģi, kuri vēlas izteikties, un vispirms dodu vārdu Bačēsku kundzei. Jūsu rīcībā ir precīzi viena minūte, lai izteiktos. Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu iekļauties šajā minūtē. Runājot par uh, Eh, vienotu algas eh, līmeni. Mums ir jādomā par indikatoriem. Es nedomāju, ka šo pieregulēšanu var veikt tādā veidā, jo ir ļoti daudz, kas atkarīgs no uzkrātā kapitāla. Piemēram, Vācija un Rumānija ļoti atšķirīgās situācijās, jo eh, ekonomiskās politikas laika gaitā ir bijušas atšķirīgas, un šīs atšķirības nevar eh, tikt izlīdzinātas pārāk īsā laikā. Mana valsts eh, pieliek visus pūliņus, lai varētu uzlabot savu sociālo sistēmu, pensiju sistēmu. Un arī iekļauj nosacījums, eh, izmanto, norā, izmantoja norādes no konkrētspējas pakta. Bet mums ir jādomā par to, kā Eh, pensiju sistēma ietekmē šo eh, pensionēšanos. Paldies! Paldies, Bāzaisko kundze, nākošais runātājs Kūtašs. Mēs, domnule priekšēdinte, es eh, priekšsēdētāju. Ļoti labi saprotu subsidiartāts principu, bet es domāju, ka pensijas vairs nav nacionālā valstu jomā, bet Eiropas līmenī Finanšu krīzes dēļ pensiju sistēma nav ilgt spējīga, arī iedzīvotāju eh, novecošanās un dzimstības krituma dēļ. Eh, tā nav ilgspējīga. Mums ir jādomā par tiem, kuriem nav pietiekami daudz laika, lai varētu pies, pievienoties privātam pensiju plānam. Vēl jau vairāk Eiropas pilsoņi ir atkarīgi no valsts pensijām. Uh, Eh, Rumānijā 160 eiro ir minimālā alga, un tāpēc eh, privātās pensijas ir pilnīgi utopisks jautājums mums. Es uzskatu, ka Eiropas komisija ir vairāk jāiesaistās šeit, jānosaka minimāls līmenis gan atalgojumam, gan pensijām Eiropas līmenī. Pirmais solis šajā virzienā ir salīdzinoša analīze pensiju sistēmām. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Marisa Matisa. Obrigada, senhor prezidents. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Mēs šeit runājam par um, priekšlikumiem, atalgojumiem un pensiju priekšlikumiem. Un vismazākais, ko mēs varam pateikt, ka tās ir pilnīgi noteikti netaisnīgas. Un eh, šīs re, E, receptes ir parādījušas, ka tās nedarbojas šai, šīs norādes. Gan, gan e, Grieķijā, gan Portugālē, gan Īrijā šī ne, tā, ir nebeidzama ķēde, situācijas ir atšķirīgas, bet e, kaut kas ir kopīgs visās. Un tiek darba vērtība pārcelta uz finanšu kapitālu. Tas nav pieļaujami. Tālāk ir nepieļaujami tas, ka strādājošais un pensionārs maksā par krīzi, un tāpat arī to maksā vesela eh, paudze ar nedrošos apstākļos strādājošajiem. Tāpēc priekšsēdētāji komisāri vēlos sacīt, ka mēs nevaram eh, notiesāt cilvēks uz nabadzību Eh, Marijas salaiks, eh, jūsu laiks ir pagājis. Nākošais runātājs Jākons Ārīgums. Arvoisa puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad šī tendence Eiropā ir virzīties uz labējo populismu. Un tā visa pamatā ir opozīcija pret Eiropas Savienību. Tas savukārt nozīmē, ka sociālā Eiropa zaudē cīņā pret tirgus Eiropu. Sociālā Eiropa zaudē šajā cīņā. Un mēs redzam, eh, ka tiek eh, veikti uzbrukumi pret koplīgumu procedūru. Eh, šeit mēs runājam par algu elastīgumu, tomēr tas nepalīdzēs, jo jāņem vērā vēl deflācija. Visi saisošie likumdošanas akti ir ar tādu ietekmi, ka mēs atkal un atkal uzdodam sev jautājumu, kur ir palikusi sociālā Eiropa. Ir svarīgi saprast. Protams, mēs varam pacelt pensijas, bet cilvēkiem ir ilgāk jādod iespēja strādāt. Senjor Rubiks. Rubika kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji diemžēl īrija nav vienīgā valsts un grieķija arī nav vienīgā. latvija bija varbūt pirmā kas izcieta visu to smagumu ko, pie kā noveda banku darbība. latvijā ir samazināta minimālā alga kas ir zemāka zem iztikas minimumu ir samazinātas pensijas ir samazināts neapliekamais ar nodokļiem algas minimums. cilvēki protestē. latvija pa šiem gadiem ir zaudējusi piekto daļu vienu piekto daļu kas ir izbraukuši uz ārzemēm un strādā ārzemēs. starptautiskais valūtas fonds kas it kā glāb latviju uzstādīja tādus noteikumus kas ir drakoniski atļāva lietot naudu banku glābšanai atstāt nedaudz naudas nākošajam varbūt glāb, banku glābšanai bet neatļāva Tiempo, gracias. Terminamos. Lūdzu. Termina, no, ha terminado, ha terminado. Jūsu laiks ir aizritējis. Nākošais runātājs, pēdējais runātājs šajā uzstāšanās kārtā, Dārdenkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Es Vēlos apliecināt savu atbalstu biedram De Rosam, jo SVF veiktie pasākumi ir jākas atbilst visa augstākā politiskā līmeņa lēmēju tendencēm, kad strādājošiem jāmaksā par krīzi. Citi piemēri, piemēram, Eh, komisijas pieprasījums palielināt pensionēšanās eh, vecumu to saistot ar eh, dzīves ilgumu. Šajā sakarā parlaments pauda savu neapmierinātību saistībā ar zaļo grāmatu par pensijām. Tāpat arī konkurētspējas pakts Eh, kas piedāvā eh, svītrot algu indeksāciju konkrēti manā valstī Bendijā. Un saskaroties ar šiem jautājumiem, es apsveicu arotbiedrību mobilizācijā gan vakar Ungārijā, gan arī nesen Briselē. Es domāju, ka komisāram ir jādzird šis Eiropas strādājošo vēstījums, ja eh, tas nevēlas palielināt vēl aizvienu plaisu starp Eiropas pilsoņiem un Eiropu. Paldies, Dardienkungs, un ar šo uzstāšanos mēs beidzam brīvā mikrofona kārtu un noslēgsim debates ar komisāru Hāna uzstāšanos. Kurš varē, varēs rēģēt uz jūsu sacīto Hāna kungs lūdzu? Uh, gracias, señor presidente. First of all, I would like to thank Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties visiem par uh, sniegto ārtavu diskusijā, un es uh, apsolu, ka ik viens no šiem argumentiem tiks ņemts vērā. Es vispirms vēlos pateikt pāris vārdus par to, cik svarīgs un atbilstīgs šajā situācijā ir sociālais dialogs. Mēs pilnībā atbalstam sociālā dialoga nozīmīgumu darba attiecībās mēs uh, komunicējam ar sociālajiem partneriem Eiropas Savienības līmenī, kā arī bilaterāli ar atsevišķām valstīm. Mēs esam tikušies ar Eiropas Savienības eh, valstu līderiem novembra sākumā, un uh, komisija arī turpinās strādāt, iesaistoties nākamajā misijā aprīlī. Pretēji apsūdzībām komisija nav piespiedusi īriju samazināt minimālās algas un sociālos izdevumus. Ar šiem pasākumiem jau nāca klajā pagājusi īrijas valdība pati tās valsts atveseļošanas plānā kopā ar citiem fiskālajiem pasākumiem, kuru mērķis bija atjaunot stabilitāti un darba vietu radīšanu. Ekonomiskās politikas nosacījuma juridiskais pamats ir trešā panta piektais punkts uh, regulā 407 2010, ar kuru tiek izveidots Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms, tāpat arī otrais pants, otrais punkts 2177 dokumentā, ar kuru ir uh, garantēta uh, Finanšu palīdzība īrijai. Uh, te ir jāpiemina arī Eiropas Savienības uh, darbības nolīguma 122. panta otrais punkts. Specifiski ekonomikas, ekonomiskās politikas noteikumi ir saistīti ar problēmām sociālajā politikā, un uh, ar tiem netiek apšaubīts uh, tiesību aktu juridiskais pamats. Nav pretrunu ne ar 150 trešo pantu piekto punktu, nedz arī ar 122. pantu, kas pats par sevi ir vispārīgs noteikums, un tas neizslēdz specifiskākus pasākumus, kur var radīt sociālas sekas. Tomēr šis pants nerada nekādas konkrētas tiesības sociālajiem partneriem. 153. pants neierobežo to pasākumu klāstu, kurus ir iespējams veikt sociālās politikas ietvaros. Līdz ar to mēs nevaram runāt par kaut kādiem ierobežojumiem. Sociālā politika ir jāuztver ļoti nopietni, taču tas nenozīmē, ka izrietoši no 153. panta 5. punkta nedrīkst uh, un pieņemt nekādus pasākumus, kas ietekmē algas, pamatojoties uz 122. pantu. Šie Uz 122. pantu balstītie noteikumi īrijā nereglamentē notikumu nu, norisi. E, tie drīzāk rāda tiesisko pamatu Eiropas Savienības atbalstam. Līdz ar to nepastāv tiesiskas problēmas e, ar šiem noteikumiem. Eiropas ekonomiskās politikas noteikumi nav saistīti ar Eiropas Savienības kompetenci sociālās politikas vai algu jomā. Šie noteikumi ir saistīti ar virkni politikas jomu no kuriem uh, daļa kompetences gulstas uz dalību valstīm. Un liela daļa šajā pasākuma kopumā sastāv no dalību valstu apņemšanās. Un visu beidzot, komisija pilnībā atzīst, ka jebkādas finanšu atbalsta problēmas, protams, var radīt sociālas sekas, taču sociālās politikas noteikumu mērķis ir izvairīties no smagākām sociālām sekām, mēģinot nodrošināt ilgspējīgu attīstību un darba vietu radīšanu. E, komisāri jautājums Derosas kungs, vai tas ir reglamenta jautājums? Šeit ir pretruna, bet mēs esam beiguši diskutēt par šo jautājumu. Paldies. E, gracias, komisāri. Paldies, komisāri ik viens no runātājiem var domāt, ka ir pretrunas tajā vai citā runā. Bet ar komisāru uzstāšanos mēs šīs debatas eh, esam pabeiguši un pārējām pie darba kārtības nākamā punkta. Ne, neatkārtoju vēlreiz, Derosas kungs, šīs debates ir slēgtas. Ja jums ir reglamenta jautājums, tad lūdzu Eh, norādiet, uz kuru punktu jūs atsaucaties. Es gribu palīdzību, lai identificētu tad, kad komisārs ir šeit parlamentā. Un saka, no vienas puses Sīrija, ja nekas nav jādara, lai samazinātu medima, eh, medi, eh, minimālās algas un sociālo aizsardzību, un tad turpina sakot, ka uh, vienošanās ir ar nosacījumiem, ka tie ir nosacījumi, lai saņemtu uh, tā ir pamat eh, pretrunāt, vai no iederosa kungs, jūs zināt, eh, cik eh, lielu draudzību es izjūtu pret jums, bet mēs nevaram atkal atsākt debatas, un jūsu viedoklis, protams, pelna cīņu tieši tāpat kā komisāra viedoklis pelna cīņu, un ik vienam ir E, ir jāprot apzināties pretrunas, bet mēs pāriem pie darba kārtības nākamā punkta, kas ir dabas un cilvēka izraisīt katastrofu e, Nor, novēršana. Tas ir jautājums, uz kuru jāatbūda. Mutiski to uzdod apkārtējās vides e, komiteja. Un, ja es pareizi saprotu, to uzdod kolēģi.